Sveicu visus eh, šajā plenārsēdē. Iesākumā man ir jāsniedz, eh, diemžēl, eh, pēdīgi informācija. Vakar Florencē viens cilvēks nogalināja divus cilvēkus. Acīm redzot, runa ir par rasismu izraisītu aktu. Runa ir par cilvēkiem, kas vēlējās dzīvot Eiropā un strādāt Eiropā. Tas ir ļoti bēdīgs notikums, un mums ir jācīnās par šādu veidu rasistiskiem